ir bombardētas eh, slimnīcas, eh, ir gājuši bojā eh, gan daktari, un katru dienu sāsinās šī darbība, kara darbība. Agrāk bija karš bez karavīriem. Tagad ir karš ar milzīgu lielu karavīru skaitu, kas nāk no dažādām valstīm. Mm, tiek tērēt izdevumi kara darbībai, eskalējās kara darbība, rodas vai vairojas reģionālā nestabilitāte, palielinās migrācijas plūsmas. ANO īpašais sūtnis piekdien ieradās ārlietu padomē šeit, mm, Briselē. Un Un uh, viņš teica, ka šeit ir milzīgs konflikts starp uh, vārdiem un rīcību. Tas ir vislielākais šādai konflikts, kas pēdējās gados ir konstatēts. Tātad Lībija uh, ir jautājums, par ko diskutējuši ir ANO drošības padomē. Jau 15 reizes ir runāts par pamieru. 15 reizes pacelts jautājums par pamieru Lībijā un atkal nekā varbūt tagad ir neliels cerību stāriņš. Mēs jau cerējām, ka šis pamierlīgums tiks noslēgts vakar. Bet um, tagad mēs saņemam ziņu, ka Maskavā vienošanās netika panākta. Un Haftars ir um, aizbraucis prom no Maskavas un pamieru sarunas ir izgāzušās un līgums nav parakstīts. Mēs vairākas reizes esam atkārtojuši, ka Eiropai ir jāpārvar mūsu domstarpības un atšķirības. Mums ir jābūt vienotākiem, lai mēs varētu cīnīties un normalizēt situāciju šajā valstī. Vācija iespējams, ka jau ir formāli paziņojusi. Es nezinu, vai tas ir noticis vai ne, bet Um, varbūt uh, iespējams viņa aicinās uz Berlīnas konferenci nākamā svētdien. Un um, šīs, um, šīs procesa vainagos veselu mēnesi ilgu darbu, kur mēs aktīvi piedalījāmies. Mēs tiešām gribam konsolidēt šīs pamieru sārunas, lai uguns tiktu pārtraukts. Un, ja šī Berlīnas konference notiks, tā tiešām lieliska iespēja piekdien mūsu institūcijās. Uh, viesojās no īpašais sūtnis, viņš bija atnācis uh, ar īpašu uh, misiju, apmeklēja arī priekšsēdētājs Osolīkungu un um, bija iespējams arī organizēt tikš, uh, tikšanos ar dažādām iesaistītajām pusēm, arī ar ģenerāli Haftaru. Ģenerāls Haftars ir sarunājis, veids sarunas ar Krieviju, Sīriju un citām valstīm. Un um, lieta tāda, ka situācija Lībijā vairs nepakļaujas kontrolei, bet es nevaru jums garantēt to, ka mm, nu, pamiers eh, notiks un ka konferences Berlīnē tiešām notiks nākamā svētdiena. Iepriekšējā sanāksmē, padomē, mēs runājām par eh, Irānu, par E, citiem jautājumiem. Mēs centāmies arī braukt uz Lībiju, tomēr tas nebija iespējams peļu drošības apsvērumiem. Es nezinu, vai tiešām tie bija drošības apsvērumi, vai arī otra puse nevēlējās mūs uzņemt. E, jebkurā gadījumā mums nācās e, tikties šeit mūsu institūcijās, tas ir Briselē. Tad nākamajā ārlietu padome Mēs plānojam turpināt sarunas ar dažādām iesaistītajām pusēm. Ja tiks noslēgts pamiera līgums, ja pamiera sarunas vainagosies ar panākumu, mums vajadzēs uzraudzīt pamiera ievērošanu un vajadzēs arī efektīvi kontrolēt eh, ieroču embargo. Tomēr man rodas jautājums, kas ar to nodarbosies tā nopietni. Mēs tērējam milzīgas naudas summas Lībijā. 630 miljoni eiro sadarbības projektos pēdējo piecu gadu laikā. Āfrikas Savienība, ANO iestādes ir organizējušas piecus, um, piecu tūkstošu bēgļu izviedošanu citās valstīs, tad 15 um, tūkstoši ir aizsūtīti atpakaļ uz mājām, gan brīvprātīgi, gan arī um, priespiedu mehānismiem bet ir 700 tūkstoši subsahāras e, iedzīvotāju, kas uzturas um, Lībijā. E, nebūtu ne visi vēlas doties tālāk uz Eiropu. Viņi, lielākā daļa pat no tiem vēlētos palikt Lībijā, strādāt un dzīvot tur, Lībijā. Bet tam ir jābūt normāliem apstākļiem. Ja situācija ir tik slikta kā tagad, tad viņi negribēs palikt Lībijā un viņiem varbūt varētu būt vēlēšanās turpināt savu ceļojumu, doties uz Eiropu. Tātad mums ir ļoti stingra motivācija darboties šai ziņā, lai situācija normalizācijā. Um, mums ir vēl Krievija un Turcija. Tur e, šie divi aktieri vai iesaistītie arī spēlēja savu lomu šajā vidusjūras reģionā. Um, pirms dažiem mēnešiem Mēs, Eiropieši, bijām tur aktīvi, bet mēs bijām vienīgie. Tagad eh, šie citi ir kļuvuši aktīvāki nekā pirms sešiem mēnešiem, kad mēs bijām aktīvi. Bet eh, Turcijai un Krievijai Krievijai ir ļoti stingra motivācija. Viņiem ir jāiesaistās darbībās uz vietām, varbūt ne tiešā veidā, ne neizmantojot regulārs armijas vienības, bet tomēr visiem ir skaidrs, ka ieroču plūsmas uh, palielinās, un Lībija ir tā, tāds vēzis, kas metastāzes pleša Sahela virzienā. Un kas tad notiek? Mēs redzam, ka ieplūst tur ieroču daudzumi un uh, vēl daudz kaujinieki kļūst sabruņotāki un tas viss izplatās tālāk Sahel rajonā. Sudāna, Sīrija, citi um, vidus, citas tuvo austrumvalstu iedzīvotāji ceļo un piedalās konfliktos šajā reģionā. Tāda ir situācija. Varbūt mēs dzirdēsim kādu labo ziņu nākamajās 24 stundās. Varbūt Vācija paziņos par savu nolūku sasaukt konferenci. Varbūt notiks uguns pārtraukšana, varbūt arī ne. Varbūt kaut kas būs. Es ļoti ceru, ka kaut kas notiks. Lībija ir bagāta valsts, viena no bagātākajām valstīm Āfrikas kontinentā, neraugot ties uz um, civilo nu, pilsoņu kara situāciju daudz gadu garumā. Seši miljoni iedzīvotāji tur dzīvo un viņiem pienākas stabila un droša dzīve. Tā vietā jau ir devītais gads šajā valstī, ko varētu raksturot kā destruktīvas um, politiskās krīzes um, periodu. Un nebūs viegli turpināt Lībijas attīstību, kas jau pirms dažiem gadiem beidzās ar diktatūras, kas ilga 40 gadus apturēšanu. Un uh, tagad šī situācija. Neviens nevarēja iedomāties, ka situācija būs tik katastrofāla, bet tomēr tā varētu pasliktināties vēl vairāk, kļūt vēl jaunāka gan lībiešiem, gan arī mums. Ja mēs nedarīsim visu, ko varam, lai apturētu šo uh, konfliktu. Mums ir jāmeklē politiski risinājums ar dalībvalstu atbalstu, ar parlamenta atbalstu. Un es saņēmu šo atbalstu, turpināšu strādāt, lai mūsu iesaiste arī palīdzēs rast risinājumu, kas novedīs pie mierīgas um, situācijas šajā valstī. Mēs sakam, ka šeit nav militāra risinājuma, bet šī mantra ir atkārtota bijusi arī Sīrijā, ka nav iespējams un nav iedomājams militārs risinājums. Um, tai valsts ir Sīrijā un gal galā viss noved pie militāra risinājuma. Uh, tā tad viss, kas var būt, mēs uh, kā Eiropas iedzīvotāji negribam piedalīties risinājumā ar militāriem spēkiem. Bet um, par to mēs teicām arī Sīrijā, tomēr ir militārais risinājums, ko mums uzspieda Turcija un Krievija, un um, tas ir mainījis visu līdzsvaru vidusjūras austrumu galā. Un arī šeit ir iespējama šāda situācija, un uh, tas uh, tiešām ir ļoti satraucošs moments mums visiem. Es galīgi neesmu pārliecināts, uh, Eh, ka mēs varētu potenciāli nonākt pie situācijas, ka Lībijas krastā ir vesela rinda ar Krievijas kontrolētām militārām vāzēm, eh, kuru tiktu eh, kontrolēta visa piekraste, sākot no austrumu vidusjūras reģiona, pārjot uz centrālu daļu. Un tagad šajā vēlā vakar stundā mēs varam runāt godīgi un atklāti. Mums ir ļoti nopietni jāsaprot šī situācija. Un es ļoti ļoti ceru, ka nākamajās stundās mm, situācija nepasliktinās. Paldies, un tagad es došu vārdu dažādu politisko grupu pārstāvjiem, un tautas partiju grupu pārstāvēs Maka Alistera kungs. Priekšsēdētājs kundze, dargie kolēģi, no pat uzklausījām augsto pārstāvi, jā, Lībijā piedzīvojam politisku drāmu. Tā ir politiska un militāra drāma tepat mūsu durvju priekšā. Tā ir pārāk ieilgusi un uh, pārāk maz uzmanības tā ir ticis pievērsts. Un <clears throat> aprīlī ģenerālis Haftars. Uh, uh, ieņēma um, vairākus reģionus Lībijā. 900 tūkstoši cilvēki ir ne, cilvēkiem ir nepieciešama mm, humanitārā palīdzība. Viena trešdaļa no tiem ir uh, sievietes un bērni. Daudz cilvēki ir gājuši bojā. Un jāsaka, ka cilvēkiem ir nepieciešama uh, stabilitāte un ilgspējīgs miers. Mūsu kanclere jau kādu laiku atbalsta uh, Eh, ilgspējīga miera atjaunošanas eh, procesus Lībijā. Un uh, konference, kas notiks nākam svētdien Berlīnē, uh, varētu kalpot par tādu svarīgu ieguldījumu miera nodrošināšanā. Mums, kā Eiropas parlamenta pārstāvjiem, ir jārunā skaidra valoda. Visām pusēm, kas ir šajā konfliktā iesaistītas tieši vai netieši, ir jāparūpējas, lai tiktu pielikts punkts pilsoņu karam, lai Lībijā beidzot varētu uh, būt nodrošināts miers. Un tad mēs varēsim sākt runāt par atjaunotni. Un tur arī, protams, Eiropas Savienībai būs jāpauž savs atbalsts. Paldies! Nagyon köszönjük a szocialisták. Uh... Paldies! Tagad sociāla demokrātu grupas vārdā uzklausīsim Katiju Piriju. Augstā pārstāvja kungs gribēju sākumā paust um, atzinību par jūsu vaļsirdību un godīgumu. Jūs debats Eiropas parlamentā uztverat ļoti nopietni. Es jau biju sarakstījusi runu un uh, patiesībā. Eh, nākamreiz eh, gribu eh, sākumā noklausīties to, kas jums ir sakāms, un tad arī uz to balstīt savus izteikumus, nevis sēžat uzstāties jau ar sagatavotu runu. Jāsaka, ka Haftara kungs nevienojās par pamieru Lībijā. Tas ir kā pliķis sejā Lībijas pilsoņiem, un, protams, tas satricina stabilitāti visā Sahels eh, reģionā 280 civiliedzīvotāju pēdējo mēnešu laikā ir gājuši bojā vairāk par 5000 militāru personu. Un Turcija arī nesen izlēma nosūtīt savus kaujas vienības uz Lībiju, pārvēršot to par vēl vienu konfliktu plosītu teritoriju tepat Eiropas Savienības uh, durvju priekšā. Mēs nedrīkstam piekļaut turpmāku konflikta sāsināšanos. Augstā pārstāju kungs, jūsu pagājuši nedēļa ieguldītie pūliņi nav palikuši veltīgi. Es lūgšu jūs turpināt strādāt tikpat aktīvi, lai panāktu pamieru un Berlīnē ieplānotā ANO konference noteikti būs izšķirīgs pagrieziena punkts. Mēs ceram, ka tā varēs notikt. Lībijas pilsoņiem ir nepieciešama ilgtspējīga miera, drošības un atjaunotnes perspektīva. Par to visiem mums ir jācīnās. Paldies! Un tagad uzstāsies uh, Javiers Narts lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Borēla kungs! Es piekrītu uh, jums uh, visā, kas izskanēja, bet varbūt uh, jūs nesat informēti par to, ka šī traģēdija ir ievilkusies jau deviņu gadu garumā. Tas, kas notika Tripolī, jau bija iepriekš paredzams. Haftara kungs nevienojās par pamieru. Jāsaka, ka viss, ko esam darījuši eh, līdz šim, nav nesis cerētos augļus. Sahelas reģions arī ir ļoti nestabils. Mums ir jāskatās eh, uz to, kas notiek Lībijā. Es esmu pret kāru, bet Borela kungs esmu patiešām noraizējies, ka situācija varētu vēl vairāk sāsināties ir eh, milzīgs līdzsvara trūkums Lībijā, runājot arī militāros eh, terminos. Mums ir patiešām kaut kas jādara. Ko dara Krievija un Turcija? Tās ir klātesošas uz vietas, tādēļ, ka Eiropas tur nav, tās bruņotie spēki tur nav atrodami. Mums ir patiešām jārīkojas um, pietiekami diskrēti un efektīvi. Uh, Un ja valstis katra mēģina darīt kaut ko individuāli, nu tad mēs galīgi nesam pārliecinoši. Nu jā, bet pa, prezentācija bija ļoti skaista. Paldies. Tagad Satori kungs zaļo grupas vārdā vienu minūti. Yes, ah, Priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi, kad mēs runājam par miera nodrošināšanu Lībijā, ES. Uh, konsultē, nožēlo, uzsaka, uh, nožēlo un tā tālāk. Tā tad, tad tikai izsakās, kaut ko pasaka, bet trūkst konkrētu centienu un pūliņu. Borela kungs. Uh, nu, jūs patiesībā esat tāds kā Eiropas Savienības prombūtnes garants uh, uz starptautiskās skatuves. Uh, Ja mēs runājam par mūsu ārējām robežām un uh, milzīgiem cilvēku tiesību pārkāpumiem Lībijā, nu jā, uh, tad mēs uh, runājam skaļi un braši, bet neko nedarām. Mēs uh, nosodām situāciju Lībijā. Borēla kungs īstenībā nekad nav par vēlu ieviest Eiropas vērtības, padarīt tās par reālām. Izmantosim diplomātiskos instrumentus. Ir jāpanāk pamiers un cilvēktiesību ievērošana. Ir jāpalīdz miljoniem bēgļu. Ir vēl nav par vēlu piedāvāt piedāvāt kaut kādas alternatīvas. Paldies! Anna Bromfisko következik. Paldies! Anna Bromfisku ID grupas vārdā. Viena minūte. Priekšsēdētāji. Borela kungs. Šeit Pie parlamenta ieejas mēs redzam, ka 51 miljonus eiropiešu nobalsoja Eiropas parlamenta pēdējās vēlēšanās, jo vēlējās vairāk drošības un aizsardzības. Lībijā ir mainījies režīms. Un Lībija tagad ir tāda um, valsts, kas cietusi fiasko. Un Turcija un Krievija dara to, ko patiesībā vajadzētu darīt mums. Un tad vēl uh, tur aizkulisēs darbojas Ķīna un Sauda Arābija. Mēs te 70 gadus strādājam pie vienotā tirgus konverģences, bet nebija ārējās politikas konverģences. Un vidus jūra allaža būs tāds kā lakmusa uh, papīrs mums, uh, ja uh, vidus jūras reģions nebūs. Uh, aizsargāts, tad tā nebūs Eiropa. Paldies! Un tagad lūdzu uzstāsies Džambatska kungs. Paldies, priekšsādātāji, Borela kungs, dargie kolēģi. Neviens šeit nesauc lietas īstajos vārdos. Vienošanās starp Sārašu un Erdoganu nozīmēja ne tikai Turcijas trupu ievešanu Lībijā, bet arī vēršanos pret Kipru, Izrēlu, Sarači un Erdogans. Tagad islamistus no Sīrijas pārved uz Lībiju. Tie, kas piedalījās asiņainajā pilsoņu karā Sīrijā, tagad uh, pārceļas uz Lībiju. Erdogans un Sarašs Lībiju pārvērš par kārtējo mm, kaujas lauku, lai to izmantot savās politiskajās interesēs. Paldies! Demirēla kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Dārgie kolēģi! Jāsaka, ka Lībijā ir tāds ļoti trausls pamiers un ir jāmeklē uh, normāli politiskie risinājumi. 2011. gadā NATO bombardēja Lībiju un tika gāsts um, diktators Kadafī. Un kas tagad ir noticis? Nekontrolējams uh, kā haos, um, pilnīga patvaļa un pilsoņu karš un tagad eh, šajā karā ir iesaistīti vairāk spēlētāji reģionālās varas eh, un arī gandrīz visas eh, svarīgākās lielvaras. Mēs runājam par naftu, gāzi, interešu un ietekmes zonām un politiku, bet ko piedzīvo vietējie cilvēki, vietējie pilsoņi šausmas, nāvi un badu. Un jūs, te Borel kungs, runājat par bēgļu izraidīšanu. Uh, un jūs, piemēram, sadarbojaties ar Sarača valdību, kas uh, atbalsta mm, uh, tā saukto Lībijas um, krasta apsardzi, kas tik daudzus uh, bēgļus, kas mēģina nokļūt Eiropā, patur Lībijas teritorijā. Mums ir pat tiešām jāvēršas pret Lībiju visām ārējām lielvarām, ir jāatvelk savas. Uh, trupas no turienes cilvēki ir pelnījuši mieru, nevis tālāk konflikta sāsināšanos un tālāku vardarbības eskalāciju. Paldies! Thank you very much. Thank Paldies. Tagad viena minūte Nikolau Avalanus, Lefteris. Floor is yours. Lūdzu, jums vārds. Όχι μόνο απούσα Eiropas Savienība ne tikai nav klātesoša, kā daži labi te stāsta, bet pilnīgi pretēji kopā ar ASV un NATO. Tā ir milzīga atbildība par imperialistisko uh, karu Sīrijā, Lībijā, par karu Sīrijā, un tautas iet bojā, bet šodien Ķīnā, Krievija, NATO. Uh, Uh, sacenšoties ar Ķīnu un uh, citām valstīm, vienkārši cīnās par uh, naftas laukiem Līvijā. Nepieņemamā vienošanās starp Turciju un Lībiju grib pārņemt tur, Kipras ekskluzīva ekonomisko zona. ASV uzskata Turciju par savu strateģisko partneri. Un mums jācīnās pret imperialistiskām savienībām, lai tautas kā līdzvērtīgi partneri varētu pastāvēt un mierā dzīvot. Paldies! ETP e e grupas vārdā Tajānī kungs uz minūti. Visi tagad uh, ar nepacietību gaida Berlīnes samitu un cer, ka tajā varēs uh, panākt kaut kāds rezultātus. Es gan neesmu pārāk optimistiski noskaņots. Eiropa līdz šim Lībijas konflikta risināšanā nav bijusi pārāk klātesoša. Citas valstis bija daudz aktīvākas bija vairākas iniciatīvas, un rezultāts ir tāds, ka Krievija un Turcija ir izvērsušās ne tikai Lībijā, bet arī visos uh, tuvējos austrumos. Un ko tas nozīmē? Terorisms, migrācija, kamēr šīs problēmas netiks atrisinātas, situācija neuzlabosies. Protams, ir arī uh, daudzas ekonomiskās intereses, uh, enerģijas avoti, un Eiropas Savienība atkal ir palikusi uz rezervistu soliņa. kas tad notiek ar šiem gāzes un naftas cauruļvadiem? Mums ir jārūpējas par enerģētikas autonomiju visām ES dalību valstīm. Paldies! Dārgie kolēģi, ir ārkārtīgi vēls. Es gribētu teikt, ka mēs beigsim darbu kaut kur 23.40. Un tādēļ eh, nebūs brīvā mikrofona procedūras eh, par šiem diviem pēdējiem darba kārtības punktiem. Tagad turpināsim darbu. Eh, Kocelīni kundze. Seguiamo con attenzione gli sviluppi, come ha detto. Paldies. Protams, mēs arī sekojam uh, tam, kas notiek uh, Lībijā ļoti uzmanīgi. Un kas tad notiks šajā Berlīnas samitā? Vai Haftars būs piekāpīgāks nekā līdz šim? Ir ārkārtīgi daudz risku ar to saistīts. Vienīgā iespēja, vienīgais instruments, ar ko kaut ko panākt, ir politika. Un mums ir jābūt skaidriem mērķiem, ir jādomā par diplomātiju, institucionālo politiku, ir jāvēršas pret naidu, vardarbību, ir jāpanāk reāls pamiers. Ir jāpalīdz arī civili iedzīvotājiem, it sevišķi bērniem un sievietēm. Uh, kas ir visvairāk cietuši kara rezultātā. Mums ir jādomā arī par uh, nepieciešamo institucionālo satvaru, lai varētu garantēt uh, Lībijas nedalāmību un suverenitāti. Mums uh, ir pie tā visa jāstrādā, lai varētu izveidot miera un uh, stabilitātes dialoga. Ja mums nebūs tādu Eiropas bruņoto spēku, mēs nevarēsim visu panākt tikai ar diplomātiju. Mēs nevaram visu to atstāt uh, tikai citu lielvaru ziņā. Šajos grūtajos laikos mums ir jābūt rīcības spējīgiem. Un, protams, Lībijas nākotne ir svarīga arī Eiropas nākotnei. Mums ir jārīkojas efektīvi, mēs nevaram, piemēram, Itālijas vai Francijas individuāli dalību valsts ziņā atstāt šo problēmu un konfliktu risināšanu. Morēla kungs, mēs lūdzam, lai jūs savu lomu spēlētu pārliecinoši šī arī jaunajai komisijai ir ļoti eh, svarīga pārbaude un, protams, arī pārējām institūcijām. Paldies! Un tagad Grošēļa kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, jāsaka, ka Lībijā notiekošais tagad arī ir uz to dalību valstu sirdsapziņas, kas savulaik piedalījās eh, Kadafi gāšanā. Organizētā noziedzība, vārdarbība, um, tas viss uh, tagad uh, pārvēršas jaunā ēles lokā. Un arī Turcija, kas ir mūsu kandidāta valsts, piedalās militārās operācijās Lībijā. Mēs runājam par ekonomiskajām interesēm vidusjūras baseinā un arī Lībijas teritorijā. Un Krievija piedalās šajā asiņainajā. Uh, pilsoņu karā. Šīs problēmas eh, vēršas vēl plašāk eh, un iet pāri Lībijas robežām. Mums ir jāizvairās no konflikta sāsināšanās Lībijā. Uh, ir eh, jāparūpējas par pamiera iestāšanos un eh, tam ir jānorisinās eh, kā politiskam procesam, kas vainagojas ar mieru un stabilitāti. Paldies! Un tagad nākamais runātājs ir Eiropas Markārs no Zaļajiem. Paldies! Paldies arī Borela kungam par Eh, šo prezentāciju un par jūsu pūliņiem. Es domāju, nevienam šeit nešķiet, eh, ka eh, nodrošināt mieru Lībijā būtu vienkārši. Uh, bet es nezinu, vai mēs varētu uh, darīt vēl vairāk. Ir uh, jau vairāki desmit tūkstoši cilvēku zaudējuši dzīvību vidusjūrā. Un uh, kas tad būtu noticis, ja šie cilvēki vēl joprojām būtu dzīvi? Es pats esmu ticies ar izglābtajiem migrantiem, un jāsaka, ka šie cilvēki Lībijā nesaņem cienīgu attieksmi un ir vienkārši nehumāni, ka mēs, kā Eiropa, arī sadarbojamies ar šiem noziedzniekiem. Šie cilvēki bēg no kara, no iznīcības, un mēs viņus nosūtām atpakaļ. Uh, Un kādēļ jūs tagad vēlaties nosūtīt vairāk laivu Lībijas krasta apsardzes atbalstam nekā, lai glābtu cilvēkus vidusjūrā? Vajadzētu izglābt cilvēkus no noslīgšanas, no spīdzināšanas un no šīm briesmīgajām Lībijas nometnēm, kur valda necilvēcīgi apstākļi. Mums vajadzētu cilvēkus vairāk glābt vidusjūrā, nevis viņus dzīt projām. Paldies! Thank you very much. Paldies! Tagad lūdzu Marjānī kungs no ID grupas. Jāsaka, ka Lībijā mēs redzam to, ka pastāv reāla verdzība. Un e, jāsaka, ka pēc e, Mohamada Kadafī gāšanas valstī ir iestājies pilnīgs e, haoss un arī Sahels reģions ir ļoti nedrošs un konfliktu plosīts. Haftars un uh, Sarašs uh, ir sāncenši un īpašās turku vienības aizstāv valsts uh, ziemeļu teritorijas, un Eiropai patiešām ir jārīkojas. Erdogana kungs uh, de facto kļūst uh, par uh, Uh, to cilvēku, kas uh, vienpersonīgi kontrolē lielākās migrācijas plūsmas uz Eiropas Savienību. Nu, kā mēs varam turpināt to pieļaut? Borelkungs, jā, risinājums šķiet būs militārs. Un ja mēs nesam klāt Lībijā, nu varbūt tad mēs varam palīdzēt Francijas karēviem, kas ir vienīgie, kas cīnās Sahels reģionā pret islamismu. Paldies! Paldies! Frākosa kungs no EKR grupas tagad. Es šeit pārstāvu Grieķi un es nevaru nerunāt par Turcijas iejaukšanos Lībijā. Mēs saprotam, ko Turcija vēlas ar to panākt. Varbūt šeit kāds iekšā kāds parlamentā uzskata, ka Erdogana var ticēt. Ja jūs paskatāt, paskatīsieties nesenā Turcijas pagātnē, jūs tikai uh, Eh, pārkāpums redzēsim ehm, ar armēņu, tūkstošiem armāņu nogalināšanu. Uh, <clears throat> urbumu veikšanu e ekskluzīvā Kipras ekonomiskajā zonā, un tagad Erdogans islāmistus grib notūrīt Lībijā, uz Lībiju. Un Erdogans turpina uh, Eh, izvērst savu darbību, lai veiktu urbums ekskluzīvajā Kipras ekonomikas zonā. Vai jūs saprotat, kādi ir Erdogan noziegumi? Tie nav tikai politiski. Kas taudo kungs vienu minūti? Paldies, priekšsēdētāji. Augstais pārstāvi. Vakardienas, uh, svētdienas sanāksme Maskavā ar Halifu Haftaru nosūtīja divus vēstījumus. Pirmkārt, par spīti visiem e- diplomātiskajiem centieniem no visu dalībvalsts pusēm, ar to nepietiek rezolūcijas nebija. Mēs esam atteikušies no iespējas izpildīt savu lomu, kuru tagad ir uzņēmusies Krievija un Turcija. Eh, šīs valstis ir eh, iesaistījušās Lībijas konfliktā, lai pašas eh, savu darba kārtību tur ieviestu un izvirzīja iespēju šietam parakstīt mieras līgumu, taču tas nevainagojas ar panākumiem. Mums ir jāskatās uz to, kas notika svētdien, piedāvāt jaunu priekšlikumu tas uh, tuvinātu ANO nostāju un arī kaimiņu valstis tādu kā mana valsti un Tunisiju un uh, citas valsts, kuras interesē Lībijas situācija varētu apvienot savus spēkus. Tas būtu vienīgais veids, kā panākt neutralitāti, lai panāktu vienotību šajā valstī, un tā mēs varētu pārvarēt kļūdas, ko pieļāvām pagātnē pēc mūsu iejaukšanās 2011. gadā. Priekšstādā vietnieku, jums ir zilās kartītes jautājums, vai esat gatavs to uzklausīt, lūdzu? Lūdzu, uzlieciet austiņas, saka runātais. Es ļoti cienu jūsu nostāju. Es jau sen jūs pazīstu iepriekšējā sasākuma laikā. Es vēlos dzirdēt jūsu viedokli, lai to dzirdē Borel kungs. Lībijas galvaspilsētā eh, Tripolē valdība ir nonākusi pie tādas vienošanās kopā ar Turciju, ka, ka, ka lūk, Turcija tagad ir iespēja piekļūt Kipras ekskluzīvajai ekonomiskajai zonai, kaut arī Turcija būtībā ir tikpat tālu, eh, kaut arī Lībija ir tikpat tālu no Kipras, kā varētu tikpat labi Kostarikā veikt savas darbības. Un kā jūs, kā jūs šādu situāciju risinātu, lūdzu, priekšsēdētājs vārds? Mavrīdes kungs, dārgais Kostas. Kā jau jūs teicāt, Es esmu atkārtot kritizējis vienošanos starp Lībiju un Turciju. Es uzskatu, ka tas nebūtu nedodas pareizajā virzienā. Un tas apšauba divu dalībvalstu, Kipras un Grieķijas leģitīmās intereses. Un es nedomāju, ka šāda vienpusēja rīcība no Eiropas Sanības iestājas kandidāta valsts ir pieejama. Situācija sārsnās Lībijā ātri, un tas var novest pie konflikta situācijas ģeopolitiskajām interesēm. Un no tā ir jāizvairās par katru cenu. Tas ir būtiski Eiropas senībai. Eiropas senībai tāpēc jābūt klātesošai, un es paļaujos uz augsto pārstāvu diskusiju laikā Berlīnē. Es ceru, ka būs konkrēti priekšlikumi, kas mums palīdzēs panākt institūciju vienotni pirms tas ir pārāk vēla. Mēra Mākis kungs eh, no Eiropas Tautas partijas vienu minūti. Liels paldies, priekšsēdētāji. Ar lielu uzmanību klausījos Porela kunga analīzē, un te man jums jāsaka, ka mēs visi ļoti labi saprotam, ka mēs neesam analītiķi, mēs esam politiķi, un mums kā politiķiem jāpieņem lēmumi. Mēs nedrīkstam vienkārši noskatīties notiekošajā. Mums ir jāiejaucas notikuma gaitā, mums ir jāsniedz risinām, jo to vēlas mūsu pilsoņi, kas cīnās par mieru šai reģionā. Un spriežot pēc viņa analīzes, varētu domāt, ka Turcija un Krievija ir galvenās uh, valstis šajās, šajā reģionā. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs nerīkojāmies un to izmanto šīs valsts. Tātad Porel kungam ir jāuzņems institīvu par eh, mieru šai reģionā, un mēs tās atbalstīsim. Galvenā problēma ir Turcija. Turcijas uzvedība ir tāda, ka tā eh, grauja Eiropas Savienības princips un ar savu agresivitāti. Tā vienkārši apliecina, ka tā vēlas doties pats savā virzienā. Vai kādam šodien vēl ir šaubas, ka šāda provokatīva uzvedība uh, mums neliek rīkoties miera interesēs. Borel kungs, Eiropā ir jāpliecina sava klātbūt šai reģionā miera vārdā. Paldies, sociāldemokrāta vārdā Pikola kungs, jūs rīcībā nedaudz vairāk laika. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien mēs runājam par tēmatu, kas ir ārkārtīgi svarīgs Eiropas Savienībai. Uh, taču to aizēnoja Irāns un Irākas temati. Tagad esam nonākuši tādā stāvoklī, ka Turcija, kas ir NATO sabiedrotā oficiāli, koordinā, koordinē darbību ar mūsu kaimiņu valstīm, un arī Krievijai ir aktīvi un sistem, sistemātiski pārkāpj e, starptautiskos jūras, e, starptautiskās jūras tiesības. Un Eiropas Savienības dalībvalsts vēl arvien nav rādušas kopējo nostāju attiecībā pret situāciju Lībijā. Militāra iejaukšanās Lībijā haus neatrisinās, tā to situācija tikai sāsinās. Un mūsu attiecības ar Lībiju nedrīkst eh, aprobežoties ar bēgļu problēmas situāciju vien. Berlīnes process un sadarbība ar ANO ir jāatbalsta. Ziņo kungs, vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdētāji kungs. Jāsaka, ka pēc vienošanās par bēgļiem militāra iejaukšanās Lībijā ir kārtējie māņi. Un jāsaka, ka Lībija varbūt grib vairāk vēl nostiprināt savas pozīcijas kā Eiropas durvju sargs. Uh, bet vai mēs nesam tie, kam vajadzētu kaut kā uh, likt, uh, tikt galā ar um, um, šīm bēgļu straumēm, bet patiesībā mēs maldāmies, tas ir Erdogans, kas visu diriģē. Un Jāsaka, ka viņš eh, tikai mums padraud ar nākamo bēgļu vilni, un mēs jau to jūtam uz savu sādas. Un tagad esam jau sasnieguši jaunu posmu šajā konfliktā. Lībija eh, vēlas eh, kontrolēt, tātad Turcija ar Lībijas palīdzību vēlas kontrolēt tās valsts, no kurām no Āfrikas visvairāk bēgļu dodas uz Eiropas Savienību. Mūs tādā veidā var ļoti efektīvi šantažēt. Mums ir jāizmanto sava militārā, diplomātiskā kapacitāte un ir jāsarunājas ar Erdoganu kā vienlīdzīgiem partneriem. Tādēļ Eiropas Savienībai ir jādara viss, kas ir tās spēkos, lai Turcijas trupas tiktu atvilktas no Lībijas un lai tā beidzot pati varētu aizstāvēt savus robežas. Paldies! Have... Liels paldies! Tagad ECR grupas vārdā finansa grupas, eh, finansa kungs vienu minūti. Paldies priekšstādātāji. Pārstāvi kars Lībijā vēlreiz apliecina to, ka Eiropas Savienība nav konsekventa būtiskos eh, starptautiskos jautājumos. Un pat Borela kunga uzstāšanās šodien apliecina Eiropas Savienības nespēju. Pagātnē esam pieredzējuši, ka Francijas valdība ir rīkojusies eh, nepieņemam, esam piedzīvojuši tūkstošiem bēgļu. Turcija ieļaujas, iejaucas, un tas viss notiek uz pavisam netālu no Eiropas Savienība. Arī Itālijas valdība ir apliecinājusi savu nespēju rīkoties. Un tas Viss smagi ietekmēs mūsu valstis. Mūsu rīcībā ir tikai dažas dienas, lai izvairītos no katastrofas. Johannis Lagos lūdzu, jūsu rīcībā. Vienu minūti, paldies. Es tiešām reizē skumstu un dusmojos par to, ko nesen dzirdēju no Barala kungs. Viņš oficiāli pieļāva atziņu to, ka Turcija un Krievija Eh, komandē šo reģionu. Kad mēs runājam par Turciju, tad tā ir valsts, kas ir savas rokas mērcējusi asinīs tūkstošiem iedzīvotāju gājuši bojā. Un mēs runājam, ka eh, Sarāģa kunga valdība ir eh, atzīta. Un tieši šī valdība, valdība sadarbojas ar Turciju. Un, uh, Erdogans kaujinieks no Sīrijas ir pārvedis tagus uz Lībiju, un viņš neoficiāli piegādā līdzi uh, ieroču saradžam, un mēs, lūk, viņu atzīstam par uh, partneri. Būs klāt uh, Berlīnas sarunā uh, Kongo, Alžīrija, bet Eiropas Savienība nebūs atbilstoši pārstāvēta. Jums nav nekāda tiesību aizsargāt Turciju un gremdēt Grieķiju. Kā tā var būt, ka jūs pastāvīgi rīkojaties Turcijas interesēs? Es jums skaidri teikšu, mēs neesam gatavi atstāt Grieķiju pabērna mm, lomā, un mēs darīsim visu visu, lai aizsargātu savu dzimteni, un negaidiet, ka mēs ar noliektu galvu darīsim tā, kā jūs iesakāt. Paldies! Eiropas Tautas partijas vārdā Karas kungs. Um, Prezidentis. Borela kungs. Šīs debates aizvien vairāk pierāda to, ka mēs pieredzam krīzes eh, šeit eh, uz savas liekšņa un eh, rodas tāda sajūta, ka esam pilnīgi bezspēcīgi. Un arī cerību stariņš kļūst aizvien vājāks. Trūkst politiskās saliedētības un uh, Jāsaka, ka nav arī tāda pārliecinoša politiskā projekta un rīcības spējas, un Lībija ir eh, kā tāda kā tāds spēļu laukums lielvarām, un uh, tas ir uh, kā tests tam, ka mēs nevaram uh, neko panākt. Un Rakis kungs jau teica, ka Krievija un Turcija tur jau ir ielauzušās, uh, Un Berlīnes samitā mums ir iespējas piedāvāt tādu uh, konsekventu Eiropas iniciatīvu, lai Lībija neiekļūtu vēl ciešākos uh, citu lielvaru apkampienos. Danke schön, danke sehr. Are... Paldies, Marija Arēna minūte. Paldies, Borel kungs, jūs aprakstījāt situāciju Lībijā kā nepieņema. Tā ir nepanesama Lībijas iedzīvotiem, tā ir stabila reģiona stabilitāte Māgreba un Sahela stabilitāte, jūs to pieminējat, un arī bīstam Eiropas saimnības drošība. Tam vēl nāk klāt ievērojami cilvēktiesību pārkāpumi Lībijas teritorijā cilvēku tirgotāju objekts, eh, bloķēti migranti. Jo vairāk par sešiem mēnešiem ir pazudis viens eh, žurnālists un arī sieviete saskars ar vardarbību šajā valstī. Turklāt režīms ir autoritārs. Eģiptiešiem, turkiem, krieviem iejauc, iejaucoties militāristi ņem pārsvaru un Te cilvēktiesības tiek smagi pārkāptas Eiropas saimniecība, bet te ir svarīga loma diplomātiskā globālā līmenī. Berlīnes sanāksme būs svarīga, un tā ir iespēja veicināt demokrātiju cilvēktiesības. Paldies! Nākošā uzstāsies Asimako Pulu kundze no Eiropas tautas partijas. Kolēģi ir pienākums Eiropas Savienībā uzņemties līderloma Lībijas situāciju, jo pirmkārt mēs cietīsim no sekām Lībijā, tāpēc mēs atbalstām Berlīnes uh, sanāksmu. Bet uh, Turcija to apdraud, jo tā izvir savas uh, prasības uh, uh attiecībās ar uh, atzīto valdību, un tāpēc ģenerāls Halifa Haftans devās prom no sarunām. Bet uh, Turcijas līdzdalība neko labu nepanāk. Borel kungs, mums, jums ir jāpieprasa no uh, e, Erdogana un Saraža. Uh, pārtraukt savas uh, attiecības, uh, vienoju, ka viņi vienojušies iztenot urbums ekskluzīvē Kīpras ekonomikas zonā, jo tas apdraud pašu Eiropas Savienības nākotni, ne tikai Kīpras nākotni. Paldies! Tagad vārds Suzanai Čečārdi, un es atvainojos, ka es eh, neievēroju, ka jūs bijāt pieteikusies izteikties agrāk. Paldies priekšsēdētāji. Lībijas krīze apliecina, cik neadekvāti rīkojas Lībija, eh, Itālijas valdība tik delikātā situācijā. Taču tas viss sākās tad, kad Kadafī režīms uh, Eh, tika gāsts pirms desmit gadiem, taču Eiropas Savienība atg atkārto savu pieredzi. Eiropas Savienība vairs nav jūtama, tāpēc eh, Turcija un Krievija to ir izjutušas un kļuvušas par galvenajiem spēlētēm reģionā. Un to pārziņā tagad ir vidusjūras koridors. Lībija ir stratēģiska Itālijai ekonomisko un enerģetisko interešu dēļ. Tas ir pamats pašām. Nav šau par to, ka ārlietu politika netiek īstenota atbilstošā mūsu cienīgā līmenī. Notika konferences Mosko, Maskavā un arī Romā, taču pamieru dokuments netika parakstīts, un tagad visi gaida, kas notiks Berlīnē. Tas būs vēl viens solis atpakaļ starptautiskajā līmenī. Pisapiekums no sociāldemokrāta kungs, augstais pārstāve priekšsādātāja vietnieka. Jūs pamatoti teicāt, ka situācija Lībijā arvien pasliktinās. Šodienas debatēs mēs redzam, ka izkristalizējas viedoklis, kas mums liek padomāt, Erdogans un Putins veido Lībijas modeli. Pat labāk mums ir jāpārvar vienbalsības prasība, kas mums neļauj rīkoties kritiskās situācijas. Un tas, kas notiek starp Al-Saradžu un Haftaru, nepalīdz mūsu uzticamībai. Labie nodomi vien nenovērt pie labvēlīga rezultāta. Mums ir jārīkojas steidzami un mums ir jāievieš uh, ieroču embargo šai valstī. Atgādināšu Džona Kenedija vārdus. Mēs nekad nedrīkstam baidīties no sarunām, taču mēs nedrīkstam vadīt sarunas bailēs. Paldies! Grazie, Presidente. In Libia, nonostante le molti... Pisapi Lančīni kungs par spīti labākiem nodomiem, mēs redzam, ka Eiropas Savienība nav paredzējusi rīkoties, un tāpēc var līkot, rīkoties tā ir reģionā Turcija, Krievija un ASV. Mūsu apņemšanās uh, par iedokļa embar ieroču embargo, tas tiek pārkāps no Turcijas un citu valsts puses. Erdogans uh, atbalsta uh, saradžu ar, uh, ar ieročiem un arī ar džihādistu kaujiniekiem. Līdz ar to pastāv risks, ka reģions kļūs vēl nestabilāks. Un tas arī apdraudēs gan cilvēktiesības, gan arī Itālijas uzņēmums. Eiropas finansējums, kā tika atklāts, secina, ka ANO personālis zina, personālis zina, ka patiesībā līdzekļi, kas paredzēti ir bēgļu nometņu situācijas uzlabošana Lībijā, nonāk Lībijas kaujinieku rokās. Un Turcijas un Krievijas līderība šajā reģionā ir apliecinājums tam, ka ir izgāzusies Eiropas senības politika. Furlas kungam vienu minūti vārds. Kritiskā situācija, kas tagad valda Lībijā, nedrīkst atstāt nevienu vienaldzīgi. Lībija tagad uh, iespējams pārvērtīsies par jauno Sīriju, tāpēc dažām valstīm, kā Turcijai, ir valdonīgas tendences šai reģionā. Turcija jau ir iejaukusies Lībijā un mēs uh, vienkārši salikuši rokas klēpī gaidām, kā situācija attīstās. Jums šiet, Borel kungs, ka jūs. Uh, dosieties Berlīnu un pieņemsies, pieņemsiet lēmumu, kur ievēros Turciju, pastāstiet, kurā gadījumā Turcija ir ievērojusi saistības, un tad es jums labprāt piekritīšu. Turcija izmanto jebkādu izdevību, ko krīzes situācija piedāvā. Turcija atkal mēģinās uh, Eh, šantažēt Eiropas Savienību, tāpēc, ka ir bēgļu plūsma no Lībijas un no Itālijas. Un mēs nedrīkstam būt par ķilnieku Turcijas rokas. Paldies! Tagad Evīniņš ir no sociāldemokrāta. Borela kungs, pirms mazāk nekā desmit gadiem Mēs eh, redzējām jau mm, gaismu tuneļa galā, mēs eh, cerējām, ka diktatūra beidzot būs kritusi Lībijā, cerējām uz mieru un stabilitāti. Es jau vairākas reizes apmeklēju šajā laikā Lībiju un alaži atbalstīju demokrātisko spēku izaugsmi tajā. Bet eh, jāsaka, ka vienu tirānu eh, nomainīja cits eh, haotisks režīms, kas pilnībā ignorē cilvēktiesības un demokrātiju. Ir pilnīgs uh, varas vakums, ir jāievieš pamiers nekavējoties visām pusēm. Tas ir jāciena, lai varētu atrast ilgspējīgu politisku risinājumu. Esmu pārliecināta, ka Eiropas Savienība var uzņemties daudz svarīgāku lomu eh, konflikta risināšanā. Tagad runātāja tiek pārtraukta. Paldies, tagad uh, Barēls kungs, lūdzu, minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Visos lielos jautājumos eh, Eiropas Savienība nav klāt. Ko mēs, kas ir Sī, par Sīriju, mēs tur nebijām. Un kāda ir eh, loma Lībijā? Nē, mūsu lomas tur nav. Atkal kā vienmēr tur ir eh, Turcija un Krievija, kas veido mūsu kontinenta stratēģiju. Šīs valstis nekavējās un iesaistījās krīzē tālāk Arī Sarkozī kungs uh, iesaistījās šajā katastrofā arī no savas puses. Uh, un Barozo kungs, uh, kas savulaik prasīja Gadāfiju režīmu likvidēšanu, ir rezultātā radījis hausu un radījis ar šo rīcību arī lielas bēgļu straumes uz Eiropu. Šeit ir redzama situācijas pasliktināšanās, valsts pavaināšanās. Paldies! Nagyon köszönjük a felszólalásokat. Paldies. Főképviselő urat, Borel urat. Paldies visiem, kas izteicās, un tālāk došu vārdu augstiem pārstāvim Borel kungam. Lūdzu vārds nobeiguma komentāriem. Eh, es varbūt varētu atkārtot atsevišķus komentārus, eh, ko eh, dzirdēju jums, bet dažas lietas tika izteiktas, ļoti daudz lietas vēlējumi izteiksmē. Jums ir jādara tas un tas, jums vajadzētu to un to jums vajadzētu vērsties pie Erdogana, lai viņš um, atsakās no vienošanās ar Sarāņģu un tā tālāk. Nu, ko? Problēma ir tāda, ka mēs, mūs neviens nav aicinājis uz Lībiju. Mēs, Eiropieši, esam dažādās uh, Uh, pozīcijās. Mēs neesam vienoti uh, Lībijas jautājumā, un tagad varbūt mēs maksājam cēnu par šīs vienprātības trūkumu. Mēs arī nevaram tagad nākt klajā ar tādu politisku pieeju vai nostāju, ko atbalstīt pilnīgi visas dalību valstis. Tas ir tiesa jāsaka, ka, ka te ir izteikti nožēla, ka Turcijai šajā valstī ir noteikta loma. Tā tas ir, un Krievijai arī. Un eh, ir tāda informācija, ka pēc ka sakarā ar pamieru sarunu pārtraukšanu uh, Un um, šeit tik pieminēta ANO atzītas uh, valdības rāģa vadībā um, sadarbība ar ANO. Un tāpēc tam, kam vajadzēja parakstīt šo vienošanos, arī atteicās to parakstīt. Bet um, attiecīgais parakstītājs ir gatavs palikt un runāt uh, Berlīne par pamieru mm, līgumu parakstīšanu. Un tad varbūt mēs panāksim arī tādu vienošanos Berlīne iespējams, un tas būtu tā kā pirmais solis politiskās vienošanās virzienā. Eh, ja jūs eh, sekojāt mūsu paziņojumiem par Lībiju, eh, mēs nācam klajā ar paziņojumiem pēc ārlietu padomas, arī no mūsu biroja mums ir bijuši paziņojumi. Un es ļoti ceru, ka tiešām ir iespēja panākt vienošanos starp visām iesaistītajām pusēm, un tad mums vajadzēs nodarboties ar sarunu dokumenta mm, parakstītā īstenošanu. Tad mums vajadzēs vispirms uzraudzīt eh, pamieru ievērošanu, uguns pārtraukšanu, un pēc tam vajadzēs arī veikt šo ieroču embargo. Un mums no komisijas puses arī vajadzēs sekot tam, lai visas puses tiešām pilda savus solījumus, un mēs ļoti ceram, ka visiem kopā mums būs šī grība um, sākt atkal jaunu sadarbības un iesaistes periodu ar Lībiju. Tā ir mana eh, cerība. Un Jūs izteicāt ļoti daudz dažādas jautājumas. Es tiešām nevaru atbildēt uz visiem, bet es varu pateikt tikai vienu, ka ja tiks eh, panākta vienošanās Berlīne, eh, tad būs pamiers un tad tiks pārbaudīta Eiropas Savienības politiskā vēlēšanās risināt uh, aktīvāk situāciju Lībijā. Paldies eh, jums par komentāriem. Līdz ar to šī diskusija ir pabeigta.